Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας νομίζω ότι... Ko, dārgie kolēģi, es lūdzu jūs ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt balsošanu. Bez kavēšanās mēs ķersimies pie balsošanas, bet pirms tam ir reglamenta jautājums. Uzklausīsim eh, kolēģi Bašīru. Mikro. Mikro. Ieslēdziet mikrofonu. 432. Mikro 432. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. Vai tagad mikrofons darbojas? It's a, it's a, honorable chair. Godējumā priekšsēdētāji. Vakar skaņūs visai pasaulē parādīja, kādas ir rohinga ciešanas. Pirmoreiz es to redzēju, kad es apmeklēju šī genocīdā izdzīvojušos Bangladešā. Manā acu priekšā jūras krastā dzima bērni, veiksmīgie tika ielikti laivās ceļam uz Bangladešu, mazāk veiksmīgie tika atstāti nomiršanai. Es lūdzu priekšsēdētāja autorizācija ārkārtas debatēm, lai skatītu rohingu jautājumu stāvoklis saskaņā ar 153 eh, panta 4. punkta e, teikto. Pēc ilgām diskusijām par šo jautājumu es uzskatu, ka Eiropas e, Savienība ir jāsasauc starpvaldību samits, lai pārtrauktu šo genocīdu cilvēcības vārdā. Aicināsim parlamentu ieņemt vadošo lomu. Κύριε Μπασίρ, άκουσα με προσοχή την πρόταση. Μπασίρ Κόγκς, es ļoti rūpīgi uzklausīju jūsu sacīto un jūsu argumentus, es tos nodošu parlamentu priekšsēdētājiem, bet tagad mēs pārējām pie balsošanas. Vispirms Eiropas globalizācijas fonda mobilizēšana. Personāls balsojums, referenci Vjotī. Personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot.